Mesdames et messieurs, bonjour, la séance est ouverte. Dāmas un kungi, labdien! Sākam šodienas sēdu un sākšu ar pāris paziņojumiem. Un pirmais īpaši tas, kas arī man aizkastina, ir tas, ka um, Karolina Lukas kundze rakstveidā Eiropas parlamentam paziņoja, ka ir ievēlēta Britu parlamentā un līdz ar to novērstu Eiropas parlamenta deputātu. Parlaments to viņam zināšanai un atbilstoši 7. panta otram atpakšpunktam par tieši tiešām parlamenta vēlēšanām un atbilstoši 4. paragrāfa 4. ievilci konstatē, ka atbilstoši reglamentam šī vieta ir brīva no 18. maija 2010. gadā. Un tāpat arī no 12. maija 2010. gadā Makmelans Skota kungs ir Eiropas Liberāļu un Demokrāta apvienības grupas deputāts. Un tagad turpināsim ar darba kārtību. Pirmais darba kārtībā ir Mankas kunga ziņojums par budžetu grozījumu 01.211. daļa Eiropas parlaments un pēc tam 2011. finanšu gada budžeta ieņēmuma izdevuma tāmas pirmā iedaļa Helgas Trupels kunga ziņojums. Pirmajam dodu vārdu Mankas kungam ar referentam 4 minūtes lūdzu. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegyne. Paldies, priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā daudz procedūras kļūst